Voilà, merci par vos interventions. Paldies par jūsu uh, uzrunām. Un tagad darba kārtībā ir citas debatas, tehniskākas šoreiz, par subsidiaritātes principu. Un diskusiju sākumā došu vārdu Mario Borgēzio uz četrām minūtēm. Grācie, prezidente. La pozicione... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Manis pārstāvētās grupas nostāja ļoti skaidra ar šo mutisko jautājumu, ko mēs uzdodam komisijai, mēs prasām apstrīdēt Eiropas cilvēktiesību tiesas uh, spriedumu, kas nav Eiropas Savienības institūcija, uh, paziņojumu pret krucifiksu atrašanos Itālijas skolās. Šis lēmums, mūsuprāt, ir nepieņemams subsidiaritātes principa pārkāpums. Uh, kas Eiropas Savienībā garantē uh, tiesības e, personām, tautām, valstīm. Nav iedomājams, ka Eiropas Savienībā, kā mēs to saprotam, netiktu ievērot šis fundamentālais subsidiaritātes princips. Es runāju par šo vispārējo jēdzienu, lai nonāktu pie šīs tiesas lēmuma būtības. Uh, Mēs uzskatām, ka tas nav demokrātijas vai brīvības akts, kā daži ir paziņojuši. Mēs gluži otrādi domājam, ka tas ir antidemokrātisks akts. Un tas, ka krucifiksi ir skolās, es neredzu, kāpēc tie būtu jāaizliedz. Tas būtu smieklīgi, ja mēs tos liktu noņemt, jo tad Eh, tas aizstātu kā, kaut kā klātbūtni ar tukšumu eh, šī vārda filozofiskajā nozīmē. Tāpēc mēs domājam, ka mums nepieciešams ievērot arī kultūras tradīcijas, kādas pastāv mūsu valstīs. Un Strasbūras Eiropas cilvēktiesību tiesa ir gājusi eh, līdz īpašiem secinājumiem savos spriedumos, uzliekot par pienākumu skolām, noņemt krucifiksus un likt katram pilsonim dzīvot uh, tādā veidā, kā to saka Eiropas cilvēku tiesība tiesa, nevis tā, kā to cilvēki gribētu pēc savas pārliecības. Mēs domājam, ka reliģiskā brīvība ir jāievēro, un turklāt tas ir pienākums, kas saistīts ar reliģisko aspektu, un tas ir ļoti svarīgi. Un šeit mēs at, esam īpašās debatēs, jo krucifiks ir ne tikai mūsu kultūras daļa, tradīciju un vēstures dēļ, bet tas ir krusta simbols, tas ir vispārējais vēstījums, miera, brālības vēstījums. Uh, Eh, lieli filozofi to ir pasvītrojuši, un tradicionālo kultūru eh, meistari ir gribējuši aizvien atkārtoti apliecināt šo principu, un ir skaidrs, kā šo spriedumu Eiropas cilvēku tiesību tiesa eh, rada ārkārtīgi smagu situāciju, kas ir pretrunā ar demokrātiju. Uh, kas vērsta uz Eiropas domas uniformizāciju, un tas ir absolūti neticami un neiespējami šādā spriedumā. Runa te ir par to, ka tautai, cilvēkiem tiek atņemta iespēja izteikties un uh, piesaistīties simboliem, kas ir vēsturiski un kas ir saistīti ar visdziļākajām jūtām. Es domāju, ka reliģiskie uh, principi uh, sniedzas tālāk. Tie ir vispārīgi principi, lai saglabātu tautu brīvību, un es domāju, ka viens no šiem simboliem ir krusts. Un kr Eiropai jābūt pietiekami drosmīgai, lai izteiktos pret šādu lēmumu. Absolūti nepieciešams, lai mēs atgūtu savu lomu kā Eiropas tradīciju pamats, Eiropai ir jāsaglabā savi simboli. Es domāju, ka tie ir eh, eh, ka, ka, eh, kardināli pamatprincipi, ko pauduši Eiropas humanisti. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi uzstāt uz to, cik būtisks ir subsidiaritātes princips. Un noslēgumā es teiktu, ka mums ir jādomā par visiem šiem jautājumiem, uh, vai Eiropa tiešām var saglabāt savu brīvību. Šis Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmums spriedumā ir pretrunā ar to, un mums ir nepieciešams saglabāt savus simbolus, ieskaitot arī krucifiksu. Euh, Paldies, mēs lieliski sapratām. Paldies, mēs lieliski sapratām jūsu jautājumu, un tagad vārds Kančēna kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, 3. novembrī Eiropas cilvēktiesība tiesa ar savu lēmumu ir pieprasījusi to, lai krucifiksi tiktu izņemt no Itālijas skolu klasēm. Mēs zinām, ka citās valstīs, Francijā, Itālijā, Um, Vācijā šie krucifiksi ir atzīti ne tikai kā reliģijas simboli, katoļu reliģijas simboli, bet kā miera simboli. 2006. gadā tika precizēts, ka uh, valsts laicīguma princips nevar uh, neņemt vērā tautas uh, vēstures, tautas vēstures aspekts, un ar šo jautājumu mēs vēlējāmies uzsvērt šo te uh, laicīgo aspektu, bet vēl bez uh, laicīga aspekta tā noteikti ir provokācija. Eiropas uh, cilvēku tiesību tiesa varētu paziņot arī, ka eh, jebkāda veida uh, katoļu ticības izglītība būtu jāaizliedz Eiropas uh, karoks kas radās 50. gados, arī eh, varētu tikt eh, pilnībā atcelts. Tātad Strasbūrs eh, Eiropas cilvēktiesība tiesa pasvītro tādu laicīgumu, kas apdraud dalību valstu subsidaritāti un jo īpaši apdraud to līdzsvaru, kur mēs vēlamies saglabāt dalību valstīs. Tas ir nolēmums, kas apdraud mūsu identitāti, mūsu miera, uh, brīvības brālības simbols. Šis nolēmums ir uh, vēršanās pret brīvību un pret uh, Eiropas pamatbrīvībām. Mēs absolūti vēlamies saglabāt šo iespēju, šo uh, brīvību, šos kultūras simbols, kas ir tautu cerību simbols un kas ir arī uh, šo cilvēku dziļākās ticības simbols. To ir absolūti nepieciešams aizsargāt Eiropā, un mēs vēlamies, lai demokrātijas un brīvības principi tiktu ievērot. Paldies! Tagad vārds Mario Mauro uz divām minūtēm. Ne, es atvainojos, saka priekšsēdētāji, vispirms komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ļoti priecātos uh, uzklausīt Mauro kungu, bet viņš runās pēc manis. Man ir pienākums saglabāt virkni tiesību principu. Komisija, protams, pievērš lielu uzmanību apziņas, reliģijas un domas brīvībai, kā tas paredzēts 9. pantā Eiropas cilvēktiesību konvencijā un uh, Eiropas Savienības pamatiesību hartas 10. pantā. Bet ir tiesa, ka komisija nevar rīkoties citādāk kā vien piemērojot Eiropas Savienības tiesības. Bet Eiropas Savienībā nacionālie likumi par reliģiskajiem simboliem valsts ēkās attiecas uz iekšējo tiesību sistēmu, kāda pastāv dalībvalstīs. Subsidiaritātes princips ir jāpiemēro Eiropas Savienībā. Ir tiesa, ka šis subsidiaritātes princips netiek piemērots uh, Izpildot Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumu, starptautisko tiesu, kas ir starptautiskā tiesa un kas uh, darbojas, lai tiktu ievērot Eiropas cilvēku tiesību konvencija. Ir tiesa, ka Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumu izpilde ir Eiropas padomjas kompetencē. Un ir tiesa arī, ka Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumu izpilde ir obligāta visām uh, valstīm, kas parakstījušas Eiropas cilvēku tiesību konvenciju, un Itālija, kas ir to ir darījusi saskaņā ar konvencijas 43. pantu, triju mēnešu laikā kopš spriedumā pasludināšanas var pieprasīt, uh, iesniegt, pas, pasūdzēt lietu lielajā palātā. Saskaņā ar presē esošo informāciju Itālijas uh, valsts grasās izmantot savas tiesības un pasūdzēt spriedumu lielajā palātā. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Runājot par Eiropas Savienības tiesībām, mēs saskaramies ar iekšējo tiesību sistēmu, kas ir dalība valstīs. Un, protams, līdz ar to es nevaru atbildēt Eiropas padomis vietā un Eiropas cilvēktiesība tiesas vietā, kas tik tiešām ir pieņēmušas un pasludinājušas lēmumu, kas, kā es saprotu, var izraisīt jautājumus šeit, arī parlamentā. Tas ir tas, ko es varu godīgi teikt, uzklausot, protams, ļoti uzmanīgi eh, visas tās runas, kas vēl sekos. Eh, labi, paldies. Un tagad došu visbeidzot vārdu Mauro kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Paldies par jūsu eh, skaidru sniegto atbildi attiecībā uz dalībvalstu kompetencēm. Es esmu pārliecināts, ka mūsu institūcijām ir nepieciešams laicīguma princips. Es esmu pārliecināts, ka, ka reliģija nevar būt politiska pro problēma risinājums, bet mēs nevaram arī atrisināt politiskās problēmas vēršoties pret reliģijām. Tāpēc es gribētu pieminēt paradoksu. Kas notiktu tādā gadījumā, ja mēs īstenot šo nolēmumu? Ja mēs tik tiešām īstenot šo prasību, izņemt krucifiksus no Itālijas skolu klasēm. Un ja mēs to, ja mēs to darītu, kas mums būtu jādara ar ar šiem karogiem, eh, Šveices karoks, Somijas karoks, Slovākijas, Maltas karoks, Dānijas karoks, Grieķijas karoks, apvienotās karalists karoks. Te ir pat trīs krusti šajā pēdējā karogā. Cienījamie kolēģi, iemesls, kāpēc šo valstu karogos ir krusts, nav cits kā tas, kāpēc Itālijas skolu klasēs ir krucifiksi. Tas ir tikai un vienīgi kultūras un vēstures jautājums. Tas nav reliģija jautājums. Atļausim dalībvalstīm izskatīt šo te lēmumu pareizību, ņemot vērā katras dalībvalsts atsevišķo situāciju un ņemot vērā arī situāciju, kas attiec uz reliģisko brīvību un uz laicīgumu attiecīgajās sabiedrībās. Jo mums ir jāievēro nevis e, tiesu nolēmumu, bet gan katra cilvēka brīvība un patiesība. Paldies, un tagad vārds e, Lopes Agilārs kungam. Paldies, e, priekšsādātājs kundze, kā jūs un Eiropas parlamenta deputāts. Esmu pārliecināts, ka es, tāpat kā citi pilsoņi var domāt, ka debates nav īsti pareizas. Vispirms nepieciešams sniegt skaidrojumu. Mēs runājam par Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu. Tā nav Eiropas Savienības instance, bet tiesu iestāde, tiesu instance, eh, kas ir, nu, Savienības varbūt tā koncentriskajā lokā. Un tas ir savādāk. Šeit mēs runājam par tiesas nolēmumu, un runa nav par parlamenta rezolūciju, kas nevar atsaukt tiesas nolēmumu. Un tālāk. Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedums respektē reliģijas eh, brīvību, un tā ir daļa no dalību valstu konstitucionālajām tiesībām. Tās ir pamatiesības, kas ir aizstāvētas arī Eiropas cilvēktiesību tiesā. Spriedums ir ļoti dziļš juridisks instruments, kas respektē reliģisko brīvību. Un tā ir slavena tiesa, kas nu jau 60 gadus pieņem eh, taisa spriedumus, kas ir visai atzīstami. Un nobeigumā teikšu, ka nevienam Eiropas cilvēku tiesība tiesas spriedumam nav tādu seku, ka tas varētu grozīt dalību valstu likumdošanu, kas ir pievienojušās konvencijai, jo tiek atzītas tiesības nu, gadījumā, ja tās tiek pārkāptas. Un tikai tad e, dalību valstīm jāveic nepieciešamie pasākumi savā politikā, e, tā kā to nosaka tiesa. Mm, e, bet nav nekāda pamata dalība valstīs grozīt savu likumdošanu un savu valsts politiku pēc Eiropas cilvēktiesību tiesas sprieduma, neatkarīgi no tā, vai runāja par Itāliju vai citu valsti. Un nav nepieciešams pieņemt vispārīgus eh, kaut kādus eh, noteikumus saistībā ar šo spriedumu. Un te tika runāts par subsidiaritāti. Tas ir Eiropas tiesību princips. Šeit tas netiek piemērots, jo Tas eh, šeit neatiecas, neiekļaujas tajā koncepcijā. Eh, Eiropas eh, tiesībās nu, mēs nevaram runāt par to, lai apšaubītu kaut kādu jautājumu, kas absolūti neatiecas uz Eiropas parlamentu, kā tas ir šeit. Un tāpēc. Man ir iespējas, ka visas šīs debates ir tās, kurām nebūtu jānotiek šeit. Uh, Mums nevajadzētu, mēs nevaram atsaukt Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumu, kas nebūtu nav Eiropas Savienības uh, um, institūcijā. Paldies, un tagad vārds Sofijai Intveldai. Words... Šodienas debāšu nosaukums ir nedaudz maltinošs, jo tas ir runā par subsidaritāti, bet subsidaritāte nozīmē lēmumu pieņemšanu iespējami tuvu vēlētājiem tādā līmenī. Bet tas lēmums tieši nozīmē katrs personīgi pats. Ja jūs sakat, ka jūsu rezolūcijas, proti par nacionālo valsti, ir pārāks nekā atsevišķi individu tiesības, nu, mūsu uzdevums ir tieši aizsargāt individu tiesības, nevis valstu tiesības. Un otrkārt, ja mēs uzskatām, ka šis nav Eiropas Savienības jautājums, tā kā jūs tā apgalvojat, tad man gribētos gan saprast, kāpēc šie jautājumi tiek iekļauti Kopenhāgenes kritērijos. Kāpēc mēs pieprasām no kandidātu valstīm, lai tās ievērotu valsts un baznīcas šķiršanu? Un kāpēc mēs tad paši neesam gatavi to pieprasīt savās dalībvalstīs? Un treškārt, dalība, godātie kolēģi, ja jūs sakat, ka Eiropas parlamentam nav kompetenti šajos jautājumos, tad man jautā, kāpēc mēs esam kompetenti runāt par, piemēram, par <clears throat> gurķu uh, līkumu leņķi, bet nevis runāt par pamatiesībām Eiropas Savienībā. Un attiecībā uz tiesas nolēmumu. Uzskat, ka, nu, tas jau divas nedēļas spēkā Lisabons līgums, kas pieprasa, lai Eiropas Savienība ievēro Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Vai tiešām nebūtu pareizi arī kolēģi, ka, ja tajā pat laikā mēs atteiktos atzīt Strasbūras tiesas autoritāti, vai tad mēs to varētu izskaidrot saviem iedzīvotājiem? Un visbeidzot, uh, Lapis kungs norādīja, ka politiķiem nav kompetence iejaukties tiesas darbā, lai tiesneši pieņem savus lēmumus. Mums var tas patikt vai nepatikt, konkrēti nolēmumu, bet mēs nedrīkstam iejaukties tiesnešu darbā. Mana politiskā grupa ALDE, Eiropas liberāļi, ir Eiropas, tādas Eiropas aizstāvi, kas pārstāv visus Eiropas iedzīvotājus. Mēs ticam daudzveidībai un ceram, ka katram jābūt tiesībām nodrošināt brīvības, brīvības uz reliģisko pārliecību un brīvības atteikties vispār no reliģijas. Un mums ir jādomā par šādu Eiropu, kas spēj nodrošināt visiem, un ir jānodrošina valsts aizsardzību šo brīvību nodrošināšanā. Situācija būtu ļoti nopietna, ja viņi jūt, ka viņiem jāvērš pilnīgi tiesā, lai spētu aizsargāt sevi no valsti. Kolēģi, noraidiet Eiropas tautspartijas un konform, eh, konservatīvo prasību. Paldies, un tagad vārds Miroslavam Pietrovskim uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, ņemot vērā šo te eh, vēsturisko uh, faktu, saskaņā ar kuru Eiropas Savienību izveidoja krist, kristīgie demokrāti Adenāš Šūmans Manē, viņi visi balstījās uz kristīgajām vērtībām un simboliem. Šis te karoks ir, kas ir aiz jums, kur pieņēmusi Eiropas Savienība. Tas atsaucas uz 12 zvaigznēm, kas rotā uh, svētās jaunavas uh, galvu. Un šobrīd mums ir jāuzdot jautājums par to, vai savulaik pieņemtās vērtības joprojām ir spēkā šis skandalozais nolēmums, kur pieņēmusi Eiropas cilvēktiesība tiesa. Liek vēlreiz atgādināt to, ka neviens tiesnesis, kur nozīmējuši um, politiķi, nevar pieprasīt to, lai tiktu noliekti krucifiksi. Uh, Pieņemot šādu lēmumu, mēs pilnībā mītam kājām kristīgu, kristīgās vērtības un simbols. Vai jūs neuzskatāt, ka tas ir atentāts pret uh, kristīgajām vērtībām un ka tas novedīs pie katastrofas Eiropā? Vai mums nevajadzētu uzsākt diskusijas par to, cik svarīgas ir kristīgās vērtības Eiropā? Paldies! Un tagad vārds eh, Manfredam Bēberam uz divām minūtēm. Paldies! Pirms, pirmkārt, Latvijas kundze <clears throat> nu pat norādīja, ka juristi jau zina, ka mums īstenībā nebūtu iejaukšanās, bet es runāju kā politiķis. Šo Strasbūras nolēmumu tieši izjutīs miljoniem iedzīvotāju visā Eiropā, un tieši tāpēc mēs tur runājam. Un otrkārt, attiecības starp baznīcu un valsti Eiropa tas ir vienmēr bijis ļoti sarežģīts, un tas novēc pat pie asiņainiem konfliktiem. Tieši tāpēc ir ļoti pareizi, ka Eiropas Savienība skaidri uzstāj uz valsts un baznīcas šķiršanu. Tas ir pareizi. Dāmas un kungi, mums Eiropas senībā darbojas visdažādākie modeļi. Francija skaidri nošķirt, lai tā valsts ir sekulāra valsts. Savukārt Vīnē, piemēram, mums ir cits modelis, kur ir tomēr saiknes tā baznīca un valsti. Un šie augstie pārstāvji tiek atzīti. Un katrā ziņā mēs atzīstam, ka katrai valstī jānodrošina tās iespējamais modelis. Turklāt es nevēlos runāt tikai par subsidaritāti, bet patiešām pamatjautājumu par Eiropas vērtībām, subsidaritāti, solidaritāti, brīvības. Valstis, kas mēs esam veidojušies uz kristīgās un jūdaismu pamata, kā tas vispār ir savādāk iespējams. Mēs taču balstāmies uz šīs kristīgās un jūdi, eh, ebreju vērtību pamata. Tas būtu pilnīgi savādāk nekā arābu valstīs un musulmaņu valstīs. Tāpēc mēs esam lepni par savu reliģisko brīvību. Un tāpat, dāmas un kungi, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, mums ir reliģiskā brīvība tieši tādā ziņā, ka es varu izvēlēties būt ateists, jā, ļoti labi, tas ir leģitīmi un to visi atzīst un pieņem, bet tieši tāpat ir arī tiesības īstenot reliģisko pārliecību. Manā valstī ir vairāk nekā miljonu cilvēku, kuri tieši 80% no tiem valstīs izdzīvotājiem ir katoļi. Un tāpat attiecīgi viņi ir gatavi atzīt, ka at, ir arī ateisti. Un savukārt mēs uzskatām arī, ka ateisti ir toleranti pret ticīgajiem, kas pieļauj to, ka kristīgi īsteno savu ticību. Katrā ziņā mēs atzīstam minoritāti arī leģiskajā ziņā. Un, kas pieprasa šādu toleranci, tam arī šāda tolerance ir jāpretendē attiecīgi kas pret tiem, kas grib paust savu kristīgo pārliecību. Paldies! Paldies Vaibelē kungam, tagad vārds uh, Žonai Senisinas kundzei. Pani przewodnicząca, koleżanki. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Eiropas cilvēku tiesību tiesa Strasbūrā ir tieši teikusi, ka krucifiksu atrašanās skolās ir uh, reliģiskās brīvības pārkāpums attiecībā uz skolēniem un to vecākiem. Tiesneši lēma, ka krucifiks ir pretrunā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju un tā tad lēmums ir skaidrs un saprotams. Kāpēc tas izraisa agresiju un naidu labējos politiķos un baznīcas pārstāvjos? stāvjos. Viņi apgalvo, ka nesaprota, prasa skaidrojumus komisijai, bet nevajag tā rīkoties. Eiropas institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām nav šeit nekas darāms, nav uh, jāizsaka savs atzinums par šo tiesas lēmumu. Tiesa ir Eiropas padomis, nevis Eiropas Savienības instance lēmums par krucifiksu nav pretrunā ar subsidiaritāti. Gluži otrādi, tas ļauj ievērot šīs tiesības tajās valstīs, kas aizmirst, ka valsts un baznīca ir šķirta. Tāpat arī apziņas un ticības neutralitāte. Šis lēmums līdz ar to palīdzēs īstenot pilsoņu pamatiesības, Eh, sociālās dzīves klerikalizācijas apstākļos dažās valstīs, kad pilsoņi nevar aizstāvēt savas tiesības tiesās savā valstī. Eh, lēmums atbilst dalībvalstu identitātei, līdz ar to tas runā tikai par nelielām telpām, eh, Mm, publiskām telpām, kā runājot par skolām. Neviens nepieprasa novākt krucifiksus, eh, nu, teiksim, uz, uz karogiem eh, vai, vai, vai krustus novākt no karogiem, kā šeit tika apgalvots. Neviens neuzbrūk baznīcai. Šeit tiek aiz, aizstāvētas pilsoņu tiesības. Klerikalizācija, kas uzbruk arī manā valstī, e, pārkāpj poļu tiesības, un es nevaru iedomāties, ka komisija vai parlaments varētu kavēt maniem līdzpilsoņiem aizstāvēt savas tiesības Strasbūras tiesā. Tas padarītu mūs par smieklīgiem, un es brīdinu jūs par šādu e, pasākumu sekām. Paldies, vārds Karlo Kazinī uz divām minūtēm. Tā vajadzētu būt. Priekšsēdētājiem. Eiropas cilvēktiesība tiesas nolēmums ir izraisījusi ticīgo sašutumu, bet arī ir apdraudējis solidaritātes principu. Šī nolēmuma nepareizība ir pilnīgi skaidra. Un mums, kas tad mums šobrīd būtu jādara? Mums būtu jāizņem visi krucifiks ne tikai no skolu klasēm, bet arī no eh, citām eh, publiskām vietām. Arī Anglijas karaliene ir anglikāņu baznīcas uh, vadītāja, bet tas nekādā veidā nevienam netraucē. Tātad šie pilsoņi gluži vienkārši tagad tiks izolēti sabiedrībā, bet viņiem ir tiesības īstenot savu reliģisko piedarību. Mums ir jāņem vērā kultūra, vēsture, kas ir cilvēka identitātes sastāvdaļas. Un ir jādomā arī par subsidaritātes eh, principu un cilvēktiesībām. Cilvēktiesību princips ir universāls un vispārējs un ir jābūt iespējai diskutēt par šiem jautājumiem. Dalībvalstu um, likumos, protams, var interpretēt um, dažādi attiecīgos principus. Tas ir pats par sevi saprotams. Eiropas cilvēktiesība tiesa ir atzinusi uh, reliģisko brīvību citos gadījumos, un tas šķiet pats par sevi saprotams. Lisabonas līgums paredz to, ka mēs īstenojam uh, Eiropas konvenciju, un tas mums rāda zināmas problēmas, jo supranacionāla vara nepauž sabiedrības vēlmi, un šī institūcija ir absolūti nedzirdīga attiecībā uz cilvēku pamatiesībām un cilvēka brīvību. Tāpēc arī mēs ceram, ka šis eh, Tautas partijas rezolūcijas priekšlikums tik pie, tiks pieņemts ar vairākumu. Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Vispirms vārds Nikolāši kungam. Uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir cieši saistīta ar kristīgo vēstu, vai nu to vēlas vai nē, un mums ir kristīgās tradīcijas, kas ir atrodams arī Eiropas Savienības um, konstitūcijā, kurā ir atsauce uz Eiropas reliģisko mantojumu kā pamatu tās vērtībām. Šodienas Eiropas Savienībā pamattiesības garantē pamatiesību harta un uh, Um, pamat tiesību un brīvību konvencija. Šīs tiesības izriet no konstitucionālajām tradīcijām, kuras dalībvalsts ir attīstījušas gadsimtu gais, gaitā. Tāpēc arī es uzskatu, ka Eiropas Savienībai būtu uh, jārespektē nacionālās kultūras un vēstures tradīcijas, un tā ir jāvēršas um, pret valstīm, kuras to neievēro. Noslēgumā es vēlētos pieminēt, ka ne hartas noteikumi, ne konvencijas noteikumi nepaplašina Eiropas Savienības pilnvārds. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja Dievs, Demīras kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Vispirms, krucifiks nav simbols, kas kaut ko uzspiež. Tas uh, ir pozitīvs simbols, kas saistīts ar mūsu vēsturi, kultūru un sabiedrību. Un tam ir uh, 2000 gadu vēsturē, mēs nevaram noliegt tās vērtības, kas uh, ir demokrātija, brīvība un cieņa. Jā, nodrošina likuma piemērošanu, un to nevar ierobežot. Jā, subsidiaritātes princips ir jāievēro un jāatzīst visās institūcijās un organizācijās, arī Eiropas tiesās. Uzskatu brīvība vai ticības brīvība ir iespēja, kas dot uh, dalību valstīm, lai izmantotu reliģiskos simbolus, kas saistīti ar tradīcijām un tautas identitāti, nevar tikt svītroti. Brīvība ir svarīga mūsu sabiedrībai, tas ir balsts, uz kuru balstās vienotā brīvības un tiesību telpa. Tā ierobežošana uh, varētu graut pašus Eiropas Savienības pamatus. Paldies, un tagad vārds Papa Nikolau kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka Strasbūras cilvēktiesība tiesa izspriedus nepareizi attiecībos Krustafējas izņemšanu no skolas. Te īstenībā jautājums ir par sociālo dabu mēs ar vienu paliekam uzticīgi subsidārijas principam. Tomēr krucifiksa uzlikšanas skolas telpā nav nekāda veida reliģiskās brīvības ierobežošana. Tas vienkārši tradīcija. Un tas attiecināms arī uz manu valsti Grieķiju. Arī mums ir valstis, kurā, tātad mums ir skolas, kurā mums ir krucifiksi. Un ne jau tāpēc, ka mēs gribētu kaut ko te apspiest vai kādam uzspiest, Vienkārši mēs pārstāvam un skaidri parādām tās vērtības, kas ir mūsu sabiedrībā, kas saskana ar mūsu pārliecību, ar mūsu ticību, kas ir veidosies jau gadsimtiem ilgi, un esam saglabājuši to māņu arī imperijas laikā. Paldies! Paldies, vārds Zaborskas kundzei! Priekšsēdētāji, komisārkungs! Es vēlētos uh, izteikt komentārus par trim punktiem. Šovakar Gada noslēgumā un neilgi pirms Ziemassvētkiem, otrdienas vakarā, 60 gadus pēc Eiropas Savienības izveidošanas, mēs joprojām diskutējām par Eiropas Savienības integrācijas pilāru, kas ir subsidiaritāte. Otrakārt, Borgēzio kunga jautājums ir par Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumu par pārkāpumu Eiropas cilvēktiesību aizsardzības konvencijā. Tas ir izraisījis um, milzīgas bažas vairākās dalībvalstīs Slovākijas. Parlaments pieņēma rezolūciju pagājušajā nedēļā, kas um, skaidri pasaka, ka uh, šis ir um, pārkāpums un ka tādā veidā mēs neievērojam Eh, kultūras mantojumu. Un runājot par šo rezolūcijas priekšlikumu, es uzskatu, ka mēs neesam gatavi iekļaut šajā rezolūcijā punktus no Lisabonas līguma, kas ir tieši ar to saistīti. Paldies, un tagad vārds Alankungam. Paldies. Paldies. Mums ir nepieciešams pie, aizkavēties pie fakta, ka mēs runājam par krucifiksu un balstīties uz domu, ka, lai runātu par krucifiksu, mums varētu, vajadzētu piesaistīties arī vārdam subsidiaritāte vienlaikus, un tad rodas iespējas, ka mēs esam situācijā, kas ir absolūti neiedomājama, ka mēs atrodamies Eiropā, kus, kas neņem vērā savas uh, judeokristietiskās saknes, kristietību, kā teica Borgēziju, un uh, kopējo Eiropas valodu. Un Eiropas parlaments šeit ir 24 atšķirīgas oficiālās valodas, kas apliecina, ka nekas nevieno no Eiropu labākā kristietība. Uh, Eh, es gribētu teikt Barokungam, ka pēc tam, kad Šveicē tautas referendumā tika teikts nē minaretiem, Eiropas, eh, Eiropas komisija, Eiropas Savienība, Arābu līga, eh, visas iespējamās līgas, visi nosodīja šī referenduma rezultātu. Kaut arī Šveice neietilpst Eiropas Savienībā šodien pieņemt neutralitātes izteiksmi attiecībā uz jautājumu, kas saistīts ar mūsu dvēseli, saknēm un mūsu jūtām, ir absolūti nepieņemami. Paldies, un tagad vārds Sogoda kungam. Köszönöm szépen, elnök asszony, <clears throat> protestáns. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tie, kas pārstāv protestantisma tradīciju, un kas izmanto ne tikai krustu, bet arī cits simbols, tiem gribētu norādīt, esmu no tāda vēlēšana apgabala, kur 99% vēlētāju ir katoļi. Arī visi mani bērni spēlējas un dod spēlēt uz skolu kopā ar katoļiem, un mums netraucē krucifiks skolās. Un tieši tāpēc mums ir jānošķir, ka ir dažādi simboli. Man personīgi tas neaizskar, man tas netraucē, citus dažus tas aizskar, jo viņi uzskata, ka krucifiks ir inkvizīcijas simbols. Sekot tajās valstīs, kurā krufici, krucifiks ir skolas klasēs, tas atspoguļo šo tradīciju. Jo nereti tās arī baznīcas skolas, bet vienalga par šādām jautājumus nevajadzētu diskutēt. Mums vajadzētu drīzāk diskutēt par to, kā mēs varam izķepurēties no ekonomiskās krīzes un atrisināt citas problēmas. Mums vajadzētu padomāt par to, kāpēc tie, kas ļoti vēršas pret um, krucifiksiem Itālijas skolā, nu, bet vēlreiz gribu uzsvērt, man katrā ziņā pašam nav nekas pret krucifiksu. Lai arī krusti būtu mūsu acu priekšā vienmēr, tāds ir mm, Itālijā, bet mums nevajadzētu liek šādus jautājumus vispār cilvēku. Paldies! Paldies, un e, debatas beigsim ar Dotsas kundzes uzstāšanos uz vienu minūti. Witnessed... Pavisam nesen mēs esam piedzīvojuši nemeidzamu pankaņu, kas ir vērsta uz reliģiskās brīvības ierobežošanu kristīgās pārliecības māsiņas slimnīcās, kas tiek sodīts par to, ka viņas lūgušās kopā ar pacientiem, un pavisam nesen reliģiskais pārstāvis, kas atteicās um, svētīt tādu pašu dzimumu laulības, ir tagad zaudējis savu tiesu apvienotajā karalistē. Tāpat ir vēl citi nolēmumi, kas panāk tiešām pavisam pretēju nevis kā vēlēto vienlīdzību. Un mēs redzam arī nākošais pierādījums bija vērsts pret Eiropas komisijas paziņojumu. Eiropas komisija savu nesaņā paziņojumu norāda, ka apvienotai karalistē vajag ierobežot juridiskās, um, piedodiet, reliģiskās pārliecības izpausmes brīvību um, apvienotās karalistes likumdošanā. Kauns, kauns komisijai par šādu iniciatīvu. Mums ir jāaizstāv kristieši, nevis jāsoda ar likumiem. Paldies! Paldies! Un tagad noslēgumā došu vārdu Barokungam, lai viņš rēģētu uz to, kas nu pat tika teikts. Paldies, priekšstādātājs kundze! Valstis, ko es labāk pazīstu, valsts, ko es pazīstu, ir uh, pieredzējusi asas sadursmes. Un es personīgi gribētu teikt, ka Eiropas parlaments joprojām eh, ievēro toleranci, vispār sastāpēju cieņu. Ir ģimenes, kas vēlas ievērot kristīgās tradīcijas, ir ģimenes, kas varbūt eh, vēlas tās apstrīdēt. Eiropā ir šī reliģiju un kultūra dažādība. Manuprāt, vajag saglabāt dažādas pasākumus šādā lietā. Es gribētu vienkārši to teikt jo es pats esmu cietis valstī, ko es pazīstu vislabāk, no uh, pārspīlējumiem, kas nāk no abām pusēm. Tā pašā laikā es nodarbojos ar tiesībām, un es neredzu, kā šīs debates var notikt šeit, kaut arī tām vispirms būtu jānotiek Eiropas padomē un mūsu valstu parlamentos. Tieši tur, manuprāt, uh, šīm debatēm būtu jānotiek. Un mums nākas, man nākas komisijas vārdā teikt, ka, protams, komisija ļoti lielu vērību pievērš ticības brīvībai, un tai vajadzētu rēģēt uz jebkādu diskrimināciju attiecībā uz uh, kādu personu, kas pieder noteiktai reliģijai, bet komisija nevar rīkoties ārpus tiesiskā satvara, ko nosaka līgums. Uh, Un komisija nevar eh, rīkoties vien citā kā uh, līguma sargs uh, un nevar izteikties par jautājumu, kas nav saistīts ar Eiropas Savienību. Tas man ir skaidri un vienkārši jāpasaka. Un komisija var tikai konstatēt atšķirīgās nostājas, kas šeit ir tikušas paustas, bet tā nevar šādā jautājumā, kas neatiecas uz Eiropas Savienības tiesībām, izteikties. Un vēlreiz pasvītrošu, ka šis ir jautājums, kas attiecas uz valstu iekšējā tiesību sistēmu. Bet es domāju, ka šīs debates tomēr bija liederīgas un interesantas neapšaubāmi. Uh, Bet es vienkārši gribētu visām debatēs iesaistītajiem saglabāt um, nosvērtību un uh, ņemt vērā, ka visdrīzāk Eiropas padomjas parlamentārā asambleja debatēs par šo jautājumu un par to, kā mēs varam interpretēt uh, Eiropas cilvēktiesību tiesas paziņojumu. Bet godīgi teikšu, ka mēs kā uh, e, līguma sargi nevaram iesaistīties debatēs, kas attiecas galvenokārt uz Eiropas padomi un Eiropas cilvēktiesību tiesu. Es atvainojos, ka nevarēju sniegt labāku atbildi šovakar, bet es ticu, ka jūs uh, uh, sapratīsiet manu atbildi, un mēs redzam, kādas ir problēmas, kas tiek apspriestas uh, šajā jautājumā katrā no dalību valstu tiesību sistēmām. Paldies, komisāra kungs. Ar jūsu uzstāšanos mēs slēdzam šīs debates. Un? Un? Un? Nākamā sēde notiks rīt, trešdien, 16. decembrī no 9.